Tagad dodu vārdu komisāru Ansip kungam. Mirkli uzgaidīsim, komisāru kungs. Thank you very much. We start. Liels paldies. Sāksim ar komisāra Ansip kunga uzrunu. Godāto priekšētāju, godāto Eiropas parlamenta locekļi. Šodien Eiropas komisija ir spērusi milzīgu soli, lai Eiropā būtu vienots digitālais tirgus. Tika pieņems divas iniciatīvu paketes. Pirmā veicinās pārobežu online tirzniecību likvidēs barjeras, paaugstinās uzticēšanos patērētāju vidū un likvidēs diskrimināciju. Otra pakete ir saistīta ar jauno reālo digitālo situāciju, ar modernāku pieeju tiešsaistes platformēm un pārēdas nosacījumiem. Šīs abas paketes atspoguļo uh, tās apņemšanās, kuras komisija ir uzņēmusies vienotā digitālā tirgu stratēģijā, kuru prezentēja pirms gada šajā namā Strasbūrā. Abas paketes nodrošinās labāk darbojošos digitālo tirgu visā Eiropas Savienībā. Vēlos sākt ar e-komercijas paketi. Mēs vēlamies atvērt e-komercijas tirgu tādā veidā, lai tas kļūtu par reālu visu Eiropisku tirgu ar reāliem nosacījumiem visiem Eiropas Savienības patērētājiem un uzņēmumiem visā Eiropas Savienības teritorijā. Kamēr vien vairāk preču un pakalpojumu tirgo internetā pārobežu tirzniecība pieaug, eh, tirniecības darījumi pieaug ļoti lēni, un tas ir jāizmaina. Gan patērētāji, gan uzņēmumi ir pelnījuši labāku situāciju. Viņus nevar ierobežot tikai vietējo tirgu ietvaros. Viņiem ir jānodrošina iespēju izvēlēties labākās iespējas, kuras vienotais Eiropas tirgus piedāvā digitālajā laikmetā. Mūsu pakete nošķir trīs galvenās jomas. Pirmkārt, tiks novērsta diskriminācija gan tiešaistē, gan bezsaistē. Reālā vienotā tirgu nedrīkst īstenot diskrimināciju, kas balstoties uz jūsu nacionalitāti, uzturēšanās vietu vai jūsu uzņēmumu atrašanās. Taču tas nenozīmē, ka uzņēmumi būs spiesti nodrošināt preces Eiropas Savienības tirgu. Taču, ja patērētājs ierodas šī uzņēmuma tiešais tas veikalā, tad attieksmē pret uh, tiem ir jābūt tādai pašai kā vietējiem patērētājiem. Taču šeit uh, nav iekļauts pienākums nodrošināt piegādes. Šeit ir jāvalda līdztiesīgai situācijai. Otkārt, tiks nodrošināta caurskatāmība attiecībā uz cenu politiku, konkurences spēju un tādējādi pārobežu paku piegāžu pakalpojumi būs daudz uh, efektīvāki. Patērētāji saņems labākus piedāvājumus, kā arī plašāku izvēli. Tas palīdzēs maziem mazumtirdzniecības tirgotājiem sasniegt vairāk patērētājus, tas izveidos arī iespējas dibināt jaunus uzņēmumus. Turklāt skaidrībai jāvalda par to, ka šeit nav paredzēts izveidot vienotu cenu sistēmu visā Eiropā. Treškārt, mūsu pakete paaugstinās gan patērētāju, gan MVU uzticēšanos Eiropas Savienības spējai tikt galā ar negodīgu konkurenci, negodīgu cenu noteikšanu un to, ka ir iespējams īstenot patērētā tiesības pārobežu kontekstā. Šeit tiks iesaistīts arī visas uh, uzraudzības institūcijas. Uh, Kopā visi šie pasākumi veicinās eh, esošo barjeru likvidēšanu e-komercijas jomā. Priekšsēdēkungs un godātie deputāti, tiešais platformas ir jauna realitāte, kur Eiropai ir jārieģē un ir jāsveic šādas iespējas. Īsā termiņā tās ir izmainījuši mūsu ikdienas dzīvi, kā mēs iepērkamies, ceļojam, mācamies, izklaidējamies un tā tālāk. Tās nodrošina daudz eh, labumu patērētājiem, plašai sabiedrībai, rūpniecībai, uzņēmumiem un MVU. Pamats princips un mērķis mums ir radīt pareizos nosacījumus platformām, kas darbojas un paplašinās vienotajā digitālajā tirgū. Visam jānotiek atvērtā un godīgā atmosfērā. Šeit ir jānodrošina vienīgi vienlīdzīgi eh, nosacījumi, lai valdītu godīga atvērta konkurence. Ik viens, kas ir iesaistīts tradicionāli tirgu un arī tiešsaistē, tie ir jāievēro vien un tie paši noteikumi, un viņi nedrīkst īstenot diskrimināciju. Mūsu pētījumi ir parādījuši, ka inovatīvas platformas ir veiksmīgi eh, ietekmējuši mūsu ekonomikas un arī paaugstinājuši konkurētspēju. spēju Šeit ir novērojami uzlabojumi veselības, finanšu un operacionālajās ekonomikas jomās. Lai veicinātu visas platformas, tostarp Eiropas, ir nepieciešama juridiska vide, kas eh, nodrošina juridisko skaidrību. Par to mēs ļoti skaidri izsakamies mūsu dokumentos. Šeit nav paredzēts nekāds horizontālais regulējums platformām. Mēs nemainīsim esošo e-komercijas ietvaru un atbildības nosacījumus šajā jomā. Protams, platformas, tāpat kā visi internetu pakalpojumu piedāvātāji un starpnieki, viņiem ir jāievēro Eiropas Savienības pamatiesības un likumi. Tāpat viņiem ir jārīkojas atbildīgi, attiecībā uz internetu saturiem un ir jānodrošina caurskatāmība par savām darbībām. Tie ir ļoti būtiski pamatprincipi. Tādēļ mēs e, piemērojam uz problēmām balstītu pieeju. Proti, ja mēs saskatām kādas e, problēmas kādai platformai saistībā ar autortiesībām, tad mēs to atrisinām ar mūsu autortiesību likumiem. Ja ir kāda problēma saistībā ar telekomunikācijām, tad mēs to atrisinām izmantojot mūsu telekomunikāciju paketi. Pirmie soļi jau tikuši spērti šodien saistībā ar mūsu priekšlikumu par audiovizuālajiem mēdīju pakalpojumu direktīvu, kur tiešais platformas tiek iekļautas šajā jaunā, šī jaunā instrumenta jaunajā aptvērumā. Minētie principi attiecas arī uz pārraidīšanu, kurā nodarbojas ļoti liela daudzums eh, tiešais uzņēmumu un kas ir eh, veikuši izmaiņas šajā sektorā. Jauniem noteikumiem ir jāatbilst šā jaunajā realitātē un jānodrošina tas, lai visi sako vieniem tiem pašiem noteikumiem. Tā kā izcelsmes valsts princips līdz šim darbojas labi, tad to nav nepieciešams mainīt internetu pakalpojumu piedāvātājiem vēl joprojām būs jāievēro tie likumi, kas ir spēkā tajā valstī, kur tās ir bāzētas. Tāpat mums ir jāregulē arī reklāmas nosacījumi un jāveicina informācijas izplatīšanās. Tāpat mums ir jāaizsargā mazgadīgas personas, eh, lai tās nevarētu piekļūt eh, tām neparedzētiem saturiem. Uh, Es ar prieku raugos eh, nākotnē sadarbojoties kopā ar Eiropas parlamentu un ceru, ka mēs varam kopīgi šīs divas priekšlikuma paketes pārvērst realitātē. Tas ir būtiski, lai izveidotu vienotu digitālo tirgu, kas Eiropā ir nepieciešams tādu tirgu, kura, no kura visi eiropieši gūs labumu. Paldies! Paldies, eh, komisāra kungs. Tagad uzstāsies pārstāvi no politiskajām grupām, no tādas partijas. Andrēs Švāba kungs. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, darbie kolēģi. Sākumā Ansip kungs vēlos apsveikt no tādas partijas puses jūs par šo paketu. Mūsuprāt, Eiropas komisija, vismaz no Eiropas tautas partijas puses, ir spērusi tos svarīgos soļus ļoti drosmīgi, to darījusi kas bija nepieciešama, taču vienlaikus rīkosies uzmanīgi saistībā ar tām jomām, kur mums vēl jāveic izpēte, lai tiešām nodrošinātu to, ka speram pareizos soļus. Svarīgākais eh, priekšlikums, ko jūs piedāvājat, ir geobloķēšana. Šī nozara pēdējos gados Eiropā ir izveidojuši jaunu nišu. Šeit, piemēram, jāpiemina Disneylanda, kas ir slavenākais eh, gadījums Disneylēnu Parīzē. Un šeit runa ir tiešām par tādām saskarsnēm, kur ir nepieciešama vienotība Eiropas Savienībā. Konsultāciju laikā mēs, protams, paudīsim kritiku. Daži uzskata, ka dažās jomās var rīkoties ambiciozāk, taču mēs vēlamies rīkoties tā, lai pilnīgi visi eiropieši gūtu labumu no šīs paketes. Komisārkungs, jūs pieminējat, ka saistībā ar platformām uh, Jūs nevēlaties horizontālu regulējumu, tas noteikti balstās uz pētījumiem sektorā, un tas ir pareizais solis, taču tas, mūsuprāt, nenozīmē to, ka neko nevajag darīt. Informācijas drošības jomā tīklos mēs jau esam spēruši pirmos soļus, un jūs pats paziņojat, ka tur, kur tas būs nepieciešams, uh, konkrētajos sektoros spērt papildus soļus, mēs vēlamies atbalstīt šādu pieeju, jo mūsuprāt ir jānodrošina godīga konkurence Eiropā starp tiešais platformēm, kā arī starp tiem dalībniekiem, kas nenāk no Eiropas. Mums beigās ir jānodrošina tas, lai Eiropas vienotais tirgus ar 500 miljoniem patērētāju nodrošina labums pilnīgi visiem. Tādēļ mums vēl ir nepieciešams turpināt darbu, par ko mēs arī šobrīd turpinām konsultācijas. Paldies! Paldies! Tagad no Sociāldemokrāta partijas Gerhards Kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra Ansip kungs. Paldies, ka jūs prezentējat mums šo pasākumu paketi no komisijas puses tas nāca ilgi, bet beidzot mēs to esam saņēmuši un var ar to apsveikt. Jau 2000, kopš 2011. gada mūsu parlaments strādā pie šīs koncepcijas. Manuprāt, analogajā pasaulē nevaram iedomāties to, ka patērētāju veikalā noraida tikai tādēļ, ka viņš dzīvo citā valstī. Un tieši tā ir problēma, kas šobrīd eksistē interneta iepirkšanās jomā. Un šī ir tā lieta, kas mums ir jānovērš piemērot šo ģeobloķēšanu, jo tā ir vienkārši diskriminācija. Diskriminācija pret cilvēkiem, kas nāk no citām valstīm, vai arī viņiem nav kredītkarta izdot konkrētajā valstī. Tas nav pieņemam vienotā tirgu, kur mēs fokusā vienmēr raugamies uz cilvēku. Jūs izteicāties, ka nevēlaties horizontālu pieeju saistībā ar tiešais platformām, uh, Arī šeit es jūs apsveicu, jo mūsu ziņojumā, kur sagatavojam janvārī, arī mēs paudām viedokli, ka tas būtu nepareizais ceļš, jo platformas ir izveidotas ļoti dažādi, un mēs nevaram piemērot vienu risinājumu visiem. Mums ir jāķers klāt tieši specifiskajām problēmām un, iespēja, ja tas nepieciešams, arī sektorālajām problēmēm. Manuprāt, šis ir pareizais ceļš un tā mēs varam turpināt. Tāpat ir jāķers klāt arī tam, kas arī ļoti spēcīgi tiek atspoguļots šajā paketē saistībā ar patērētājiem, proti, ka mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība iepērkoties internetā, lai pilsoņi netiek pārpūlēti vai nogurdināti ar to, ka viņi saņem pārāk daudz necaurskatāmas informācijas vai ir kādas slēptas nodevas vai iepirkuma pirkuma beigās uzņēmums paziņo, jā, piedodiet, bet jūsu valstī mēs nevaram nogādāt šo preci, jo piegādas izmaksas ir pārāk lielas. Un šis ir nākamais jautājums, kas ir būtisks, proti piegāžu pakalpojumu nodrošināšanu tādā veidā, lai tirgus tiešām darbotos visā Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad no konservatīvo reformistu grupas Henkelhans Olof kungs. Komisāra kungs, es visu savu dzīvi esmu pavadījis šajā nozarē, un vienmēr man uzmanību pievērš tas, ka, diemžēl, Eiropa šajā nozarē visu laiku atpaliek Mēs varam atcerēties Eiropas datorražotājs, Vācijā bija savs uzņēmums, Francijai, Itālijai, Anglijai. Taču šobrīd mūzika tiek sarakstīta Eiropā, atvainot Amerikā un Āzijā. Un neviens vairs neatcerās Eiropas uzņēmums. Viens no iemesliem noteikti ir tas, ka mums nav šis reālais vienotais digitālais tirgus, un pie tā strādā mūsu komisija. Un kaut gan mūsu politiskā grupa bieži vien uzskata, ka mēs ciešam no pārāk daudz Eiropas, šeit man jāatzīst, ka vairāk Eiropas ir pareizais solis, tādēļ mēs atbalstam jūsu un jūsu kolēģu darbu. Paldies! Paldies! No Aldas grupas Čaransovs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētā, paldies, uh, komisāra vicepriekšsēdētā kungs, ka ieradāties pie mums un ka prezentējat arī šo jauno likumu projektu. Vēlos teikt, ka jūs veicat savu darbu labi, tā turpiniet un turpiniet arī uzstāt uh, visās institūcijās, ieskaitot padomē, lai tiešām rīkotos aktīvi šajā jomā. Šo priekšlikumu piedāvājums ir labs signāls par to, ka komisija ļoti nopietni uztver to, ka Eiropai jābūt vadošajā digitālajā revolūcijā. Taču vicepriekšstāda kungs var atzīt to, ka ne visi priekšlikumi ir guvuši uzvaru. Mana grupa pilnībā atbalsta digitālo līgumu priekšlikumus, taču ir jāizmanto pēc, pēc iespējas ātrāk jānoslēdz refit priekšlikums, lai mēs varētu noslēgt šos abas priekšlikumu pakotnes. šīs sistēmas, eh, kur tiek izmantotas eh, verifikācijas eh, patērētājiem, ir ļoti labs priekšlikums. Runājot par jūsu šodienas priekšlikumiem, par šo negodīgo ģeobloķēšanu, šeit nedrīkst īstenot diskriminācijas starp dažādiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Apvienot to ar caurskatāmību, mēs eh, panāksim daudz ātrāk tādu vienoto tirgu, kas balstās uz uzticēšanos un cieņu starp patērētājiem un uzņēmumiem. Vicepriekšsēdētāj kungs, mums būs nepieciešami daudz pārliecinošāki paziņojumi par platformām un turpmākajām darbībām. Platforma definīcija ir tik plaša, ka gandrīz viss internets šeit tiek iekļauts. Tas ir tas rada iespēju, ka regulējums būs pārāk liels. Paldies! Paldies! Tagad no Eiropas apvienoto kreiso grupas Dejonkungs. Priekšsēdētāji. Komisija vēlas harmonizēt tirzniecību internetā, vienoto tirgu, digitālajā dimensijā, un jāsaka, ka mums ir jārisina konkrētas problēmas gan patērētājiem, gan arī tirgotājiem, bet bieži vien tās netiek atrisinātas. Uh, Komisija atzīst, ka MVU bieži vien ir grūti nu, parādīties kā pirmajiem meklēšanas mašīnās un tā tālāk. Lielajiem uzņēmumiem ir daudz vairāk naudas, lai nopirkt reklāmu šādās platformās. Un tad beigās patērētājs vairs vispār nesaprot, kas ir kas. Un tāpat problēma ir ka bieži vien tas tiek tādā pašregulā, pašregulācijas ceļā risināts. Mums ir jādomā par šīm platformām, par to, kā padarīt konkurenci godīgāku un vēl kāds piemērs. Patērētājs saskars arī ar kādu praktiskas eh, dabas problēmu, proti milzīgas cenas par dažādiem uh, Mm, pasākumiem, par sporta spēlēm un tā tālāk. Mm, šīs biļetes tiek nopirkts un pēc tam melnajā tirgu internetā par milzīgu summu pārdotas. Un tas, protams, arī nelabvēlīgi ietekmē caurskatāmību. Var gadīties tā, ka liela biļešu daļa tiek pārdota tālāk, un, piemēram, jūs varat, vairs nevarat vienas organizācijas, eh, viena uzņēmuma mājaslapā to vairs iegādāties, un citu uzņēmumu savukārt to var nopirkt vai no privātu personām. Vai komisija kaut ko darīs lietas labā? Paldies! No zaļo puses tagad redz kundze. Paldies, priekšēdātāja komisāra kungs šis garais ceļš, nodrošinot priekšlikumu par ģeobloķēšanu, būtu lielisks, ja tas būtu mazliet ambiciozāks. Šeit ir iekļauts skaidri noteikumi, tiek runāts par piemērojumiem likumiem un pienākumu īstenot piegādi ļoti gudrā veidā, taču vienlaikus šeit uh, trūkst paša galvenā. Tad, kad mēs jautājam patērētājiem, ko viņi domā par ģeobloķēšanu, Pirmā asociācija ir tāda, ka šis video nav pieejams, kāds video nav pieejams viņa valstī, un tieši šis aspekts ir izslēgts no šī regulējuma. Tāpat šeit jāpiemina autors iesaistību aspekti. Protams, kā jūs sakat, ka var nodarboties ar autortiesību aspektiem autortiesību likumos, taču ir jāpiemina, ka šeit ir ļoti daudz ģeobloķēšanas gadījumu, kas nav saistīti ar autortiesībām. Tātad, kur mēs aplūkosim šīs problēmas, jo izskatās, ka ar to nenodarbojas ne autortiesību likumi, nekur ci, nekādi citi likumi. Manuprāt, nepietiek vienkārši apgalvot, ka tas ir autortiesību gadījums. Bieži vien ir tā, ka pārdevējs komerciāli iemeslu dēļ vienkārši pieņem lēmumus, lai gūtu lielāku pēļņu. Parlamentam un komisijai ir jārūkojas ļoti uzmanīgi, lai uh, neradītu vēl papildu traucējums un robežu saistībā ar šo pasākumu. Paldies! Paldies! Tagad no Nāciju un brīvības grupas Kapels kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri Ansip kungs. Jūs apmēram pirms gada mums prezentācijāt vienotā digitālā tirgus stratēģiju, kuras ietveros ir paredzēti labāk pat patērētāja aprūpe. Šeit tika pieminēti četri svarīgi jautājumi pārobežu. Tirzniecība ir viens no tiem. Un uh, jūs apgalvojat, ka va gadā var ietaupīt vairākus miljonus eiro šajā jomā. Turklāt uh, šeit tika pieminēta arī piegāžu problēma un treškārt arī ģeobloķēšana. Tas noteikti uh, ir saistīts ar līdzsvaru nodrošināšanu savu patērētāju un uzņēmumu tiesībām. Pēdējais punkts - labāk piekļūt digitālajiem saturām. Manuprāt, šodien prezentētā pakete noteikti uzlabo patērētāju aizsardzību, tiešsaistē iepirkšanās kļūs ērtāka un arī lētāka. Taču cik patērētāji būs priecīgi par to, ka varēs iepirkties, bet uh, piegādātājiem nav uzņēmuma, nav pienākums piegādāt, nezinu, kā tas būs, taču noteikti soļi ir spērti pareizajā virzienā. Protams, ka arī nacionālajie budžeti jums pateiksies, jo esat noteikuši 20% kvotu audiovizuālajiem saturiem, ka tiem jānāk no Eiropas. Tas, šis priešlikums ir ļoti uh, interesants un dalībvalsts noteikti par to priecāsies. Paldies! Paldies, Karinkungs! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, manā bērnībā, vai skatos pa zāli, mūsu bērnībā nopirkt preci nozīmēja aiziet uz veikalu, izņemt naudu, atdot naudu, saņemt preci, iet atkal mājās. Tā mēs agrāk visi iepirkāmies. Protams, kopš tiem laikiem pasauli ir ļoti mainījusies tieši tehnoloģija attīstības dēļ. Šodien ļoti bieži, dažiem pat visbiežāk, mēs nopērkam preci nevis fiziski aizejot uz kādu veikalu, kas varbūt mums ir tuvu, bet mēs vai nu apsēžamies pie datoru, vai izņemam planšeti, vai pat lietojam savu mobilo telefonu un nopērkam kādu preci izmantojot internetu iespējas. Bet tā grūtība, kas mums rodas, ir, ka kaut gan mums liekas, nu, ka mēs tepatās vien esam, paņemam kaut ko nopērkam, ļoti bieži tas, kur mēs pērkam, nav tikai, ka nav mums blakus, tas pat nav mūsu valstī, tas pavisam kaut kur citur Eiropā. Un tā grūtība, ko mēs zinām, ir tas, ka kaut gan tehnoloģijas mums atļauj šo te procesu darīt, varētu teikt, nesāpīgi, bez grūtībām. Tomēr ir atsevišķi likumi vai valsts regulējumi, kas faktiski diskriminē pircēju atkarībā no tā, kurā valstī viņš atrodas tajā brīdī, kad pērk. Tātad vienai un tai pašai precei var būt dažādas cenas pērkot, dažādas cenas arī sūtījumos, kaut gan attālums un tā to neattaisno. Un tas, ko es ļoti apsveicu komisijas apņemšanos likvidēt to saucamo geogrāfisko bloķēšanu vai diskrimināciju, jo ja mēs vēlamies šo vienoto tirgu, arī digitālajam tirgam jābūt vienotam, ka būtu tāpatās ieiet blakus veikalā un nopirkt un nav vairs no svara, kurā valstī mēs esam un no kuras mēs to pērkam. Paldies par uzmanību! Paldies Kāriņa kungam. Tagad Patricija Toja lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Protams, ka laiki ir mainījušies, arī ekonomika izskatās citādāk, elektroniskie saziņas līdzekļi iepirkšanos atvieglo un, protams, mums ir jāpilnveido digitālais vienotais tirgus. Mums jādomā par visiem šiem pasākumiem un e, tagad rodas jaunas struktūras, kam nepieciešamas jaunas tiesības, jaunas normas, jauni likumi. bezrobežu brīvība vienotajā tirgu, tas ir milzīgs potenciāls, tas ir progress gan pilsoņiem, gan pārtērētājiem, gan ekonomiskajiem spēlētājiem, kas var izmantot šīs priekšrocības Eiropas Savienībā. Tā tā, ka eh, šīs tiesības un privilēģijas pienākas visiem un ir iespējams strādāt, iepirkties bez robežām. Un jāsaka, ka tirzniecības uzņēmumiem arī ir jāpalīdz, lai viņi varētu vieglāk veikt šīs ekonomiskās aktivitātes. Parlamentā, protams, tiek daudz runāts eh, par šiem juridiskajiem aspektiem, kā tas viss tiek formulēts, lai būtu noteiktība, lai viss ir caurskatāmāk. Uh, Jādomā par ekonomiskajām tiesībām, tāpat arī par privātumu aizsardzību, par drošību visās tās izpratnēs. Kāds ir kolektīvās tiesības, kāds ir individuālās tiesības. Mēs allaž runājam par pakalpojumiem, bet nevaram aizmirst arī to, kas ir aktuāli, piemēram, mums ITRE komitejā, ka digitālā joma rada arī jaunas darba vietas, ir iespējams ražot dažādas programmatūras, ierīces un jādomā par jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, rodas jaunas sinerģijas, un šo uzskaiti varētu turpināt. Protams, arī infrastruktūras ir nepieciešamas, jo bez tām mēs nevaram, piemēram, panākt pilnīgu platjoslas interneta pārkā, pārklājumu. Bija arī uh, likumdošana par frekvenču sadali un ir citi uzņēmumi, kas ir privileģētākā situācijā nekā pārējie. Uh, Paldies! Tojas kundze, eh, kolēģis vēlas jums uzdot zilās kartiņas jautājumu. Ir Žambalska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tojas kundze, jūs runājāt par industriju, par nozari, par patērētājiem. Vai jums nešķiet, ka Komisijai vajadzēja būt aktīvākai un vajadzēja garantēt arī labāku līdzsvaru starp patērētāju un eh, uzņēmēju interesēm. Tojas kundze, paldies! Nu, es domāju, te viss ir savstarpēji saistīts, bet jāsaka, ka ir atšķirīgi pasākumi, ko paredzējusi komisija produktīvi, tātad ražošanas līnijas ir jāatbalsta. Mēs varam arī atsaukties uz uh, to, kas ir jāpapildina un jāsaka, ka tas ir ļoti daudzsološs tirgus. Mums ir jāizmanto arī ilgspējas princips. Paldies, Stojas kundzei, tagad Vikija Fordu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, mums ir jāsadarbojas eh, pāri robežām, lai arī digitālais laikmets varētu papildināties ar vienoto tirgu, bet mēs, protams, nevēlamies arī bremzēt šo attīstību, ja runājam par ģeobloķēšanu Tradicionālajā tirgū, piemēram, eh, jūs varat atvērt veikalu, kur jūs to vien vēlaties, bet eh, vienādi likumi neatiecas, diemžēl, uz digitālo tirzniecību. Cevišķi eh, mazākiem uzņēmumiem tas nodara lielu kaitējumu un tādēļ mazāki veikali, mazāki tirgotāji vispār nepiedāvā savu proci internetā, jo tas ir pārāk sarežģīti. Un, ja runājam par jaunu likumdošanu, esiet piesardzīgi, platformu skaits pieaug, jo patērētājiem tas patīk, bet ir jābūt lielākai konkurētspējai, lai ne tikai lielie koncerni varētu atļauties tās iepirkt, it sevišķi jauniem eh, tikko darbu uzsākušiem uzņēmumiem ir grūti atrast savu vietu tirgū. Ir arī jauni plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi, un tie nav mm, salīdzinām ar tradicionālajiem eh, mediju eh, platformām. Paldies! Kālas kundze, lūdzu. Paldies. Tomas Edisons teica, ka ja ir iespēja kaut ko darīt labāk, tad sameklējiet to. Un es domāju, arī digitālās inovācijas varētu tādā veidā uh, definēt piekļuve pakalpojumiem, precēm uh, un uh, uzlabota mobilitāte. Uh, Protams, diemžēl šeit rodas arī barjeras. Bieži vien šos šķēršļus rada nepilnīga likumdošana un atšķirīgas prakses. Svarīgākā, eh, svarīgākais solis, ko tagad varētu spērt, ir esošās likumdošanas modernizācija. Ja runājam par ģeobloķēšanu divi aspekti. Mums ir jābūt ļoti ambicioziem, saprotot, kādēļ šāda ģeobloķēšana notiek, sākot ar preču piegādi, beidzot ar PVN un autortiesībām. Kamēr vien pastāvēs iemesli ģeobloķēšanai, uzņēmumi turpinās to izmantot. Mēs vēlamies, lai vairāk uzņēmumu pārdod savas preces eh, tieši saistē, nevis lai tās izņemtu no apgrozījuma. Un otrs aspekts ir saistīts ar transporta pakalpojumiem. Es īsti nesaprotu argumentu, kādēļ tos vajadzētu izņemt no priekšlikuma aptvēruma. Bieži vien eh, šīs tīmekļa vietnes izmanto mūsu patērētāju, un tur arī ir vērojama ģeobloķēšana, un patērētāji tiek diskriminēti, ņemot vērā viņu IP adresi. Tādēļ runājot par vienotā tirgus stratēģiju, nu tā jau balstās uz barjeru nojaukšanas principu, nevis uz barjeru celšanu. Paldies! Grāci, Paldies Kallasas kundzei un tagad Lopes Bermeho kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju atgādināt komisijai, ka lielākā daļa mūsu pilsoņu ir darba ņēmēji pirms kļūst par patērētājiem. Ja jums nav attiecīgas pieklājīgas algas, jūs nevarat eh, neko daudz patērēt. Un runājot par vienoto tirgu, netiek ņemts vērā arī, ka digitalizācija nelabvēlīgi ietekmē nodarbinātību. Ja mēs runājam par uh, pāciņu, vēstuļu saiņošanu, iepakošanu, bieži vien e, pasta nodaļas tiek slēgtas un uh, e, pā, tiek paaugstinātas pakalpojumu uh, piegādes cenas. Un jāsaka, ka tas nav attaisnojami. Uh, Esmu arī noraizējusies par citām digitālajām platformām, nu, kuras uzskata par kaut ko milzīgi novatorisku, bet ir tā, ka citreiz uh, nu, vienu un tie paši vēži tiek pārdota atšķirīgās kulītēs, bet būtībā tas ir viens un tas pats pakalpojums. Mēs te nerunājam par uh, konkurences eh, veicināšanu starp normālo analogo nozari un digitālo nozari. Visiem ir vienādi pienākumi un saistības. Es domāju, tāds ir mm, priekšlikums, ko vajadzētu sagaidīt no komisijas. Paldies, paldies tagad Rēman kungs. Danke, komisār, ich kann. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai papildināt iepriekšējās runātājs teikto. Mums tas ir jāplūko daudz plašākā griezumā. Ja mēs runājam par digitālo vienoto tirgu, mums ir nepieciešama arī attiecīga tāda um, sabiedriskā prizma. Uh, Un pie manis bija ieradušies uh, eh, žurnālistikas studenti. Viņi vaicāja, kādas ir lielākās problēmas, ar ko mēs sastopamies Eiropas parlamentā. Mums ir nepieciešams saprast, kāda ir šī Eiropas uh, patiesā sēja dzīve, eh, kas notiek eh, uz vietas. Mums, ja mēs vēlamies atteikties no ģeobloķēšanas, ir jāsaprot, kā ir vispār uzbūvēts tirgus, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī sabiedriski politiskus jautājumus. Ja mēs vēlamies eh, uzsākt sabiedrībā atklātas Eiropas līmeņa diskusijas, ir jāsaprot, kas ir līdz uz spēles. Mēs nerunājam tikai par tirgu, tas ir sabiedriski politisks projekts, kas attiecas uz internetu internetu, bet komisijas priekšlikumā to nevaru atrast. Uh, Oettinger kungs nav tikai digitālās ekonomikas komisārs, viņš ir digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs. Lūdzu, tad arī ņemiet vērā šo jēdzienu, pieminiet to dokumentā. 500 miljonu eiropiešu ir ne tikai patērētāji, un viņi ir arī pilsoņi, vēlētāji, Eiropas demokrātijas uh, dalībnieki. Nu, tādā veidā, tādā garā ir jāstrādā pie šī priekšlikuma, paturot to prātā. Paldies! Rēmon kungs, ir zilās kartītes jautājums. Atbildēsiet? Jā, konsārī kundz, lūdzu. Paldies. Es ar lielu interesi klausījos jūs runā. Tätä kysymystä käsittelemään ei pelkästään... Un Tātad jūs runājat par vērtībām, par tehnoloģijām. Es gribēju pavaicāt, vai jūs esat pārdomājis, kā tad varētu izskatīties godīga konkurence, kā to attīstīt, kā to attīstīt pateicoties internetam. Nu, mēs nevaram runāt tikai par algoritmiem, bet nu, tādā veidā mēs pie īstajām vērtībām nekad nenonāksim. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Vai viss kārtībā, vai man var dzirdēt? Vajadzā runātājs. Nu jā, šis ir sarežģīts jautājums, bet es jau runājot par ģeobloķēšanu mēģināju to ilustrēt. Tā tad mums arī vajadzētu. Uh, padomāt par pilsoņiem. Un, ja runājam par ģeobloķēšanu, nevajag runāt tikai par komerciālām interesēm, domāt tikai par uzņēmumu interesēm. Mums ir jādomā par mūsu pilsoņiem, vēlētājiem. Mēs, protams, nenonāksim pie tādiem vienprātīgiem risinājumiem, ja vēlēsimies atbalstīt tikai ienesīgākos uzņēmē darbības modeļus. Mums ir arī jāinformē savu pilsoņi un Mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu vienmēr eh, pieņemt to lēmumu, kas atbalstīs vairāk saziņas, labāku saziņu eh, mūsu pilsoņu labā. Paldies! Paldies tagad Šafhauser kungs, lūdzu. Komisār kungs, vēl vienreizi jūs esat eh, runājis par tirgus atvēršanu bez jebkādām robežām, kas vēl vairāk padarīs Eiropu par eh, ārvalstnieku spēļu laukumu. Jūs nedomājat par suverenitāti, jūs eh, ielaidīsiet dominācijas tehnoloģijas, dominantas tehnoloģijas no ārvalstīm un aizvien vairāk varēs iegūt uh, Eiropas datus. Google, Amazon un citi iegūs šos datus, tie nonāks Amerikas slepeno dienestu rokās un tādējādi Amerikas uzņēmumi varēs cīnīties pret Eiropas konkurentiem. Uh, Alkatel uh, un Siemens uh, ir ļoti labā situācijā. Mums uh, vajadzētu ļaut rasties Eiropas monopolam, bet jūsu noteikumi to nepieļauj. Amerikāņi, ķīnieši ienāks, jo nekādi netiks aizsargāts Eiropas tirgus, kā mums bija bez, bez Eiropas noteikumiem nacionālo tirgu aizsardzība. Uh, Ķīna un Amerika sevi aizsargā, bet Eiropa nē. Šodien jūs piedāvājat Eiropas mākoni, bet vai šis mākonis peldēs eh, Eiropas debesīs, vai tur būs eh, Eiropas pilsoņu dati? Jūsu liberālā pieeja man liek tiešām domāt, ka eh, situācija nebūs diezko laba. Jūsu vienotais digitālais tirgus bez patiesas stratēģijas atkal. Um, Eh, neļaus mūsu uzņēmumiem atgūties, izrauties, eh, mēs ielaidīsim eh, dominējošos tirgus. Krievija, Ķīna sevi aizsargā, bet Eiropieši to nedara. Mēs vienkārši pakļaujamies ārējām varām. Komisijai nav nekādu ambīciju, nav nekādas robežu un suverenitātes apziņas. Tā uh, konkurences un atvērtības vārdā uh, sagrauj valstis, kurām būtu uh, šādas ambīcijas. Es šeit domāju kaut vai par Vāciju un Franciju. Mums ir jāveido citāda Eiropa. Paldies! Šāfhauser kungs, jums ir zilās kartas jautājums. Vai jūs atbildēsiet? Hokmar kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, Jūs te runājāt par uh, Krievijas protekcionismu, Krievijas ekonomiku. Jāsaka, Krievijas ekonomika tagad uh, slīd uz leju, ņemot vērā lielu konkurenci no citām valstīm, tiesiskumu trūkumu un tā tālāk. Vai jūs mums vēlētos pastāstīt, ko jūs domājat par labklājības attīstību Krievijā? Man šķiet, ka Krievija jums kalpo par tādu paraugu modeli. Uh, Nu tad pastāstiet par protekcionistisko, bezlikumīgo, kapitalistisko, eh, briesmīgo tirgu, kas ir redzams Krievijā par šo laupīšanu. Nu pastāstiet, kādu tad labklājību tur pi bauda pilsoņi, labklājība samazinās, pasliknās katru gadu, tas ir kauns. Lūdzu, jums vērts. Dārgais kolēģi, jūs uh, vinnēsiet karikatūru konkursā par priekšlikumiem. Ko tad es teicu? Es teicu, ka tāds tirgus kā Ķīna, piemēram, ir spējusi sevi aizsargāt kā tirgu, be, aizsargāt no ASV uh, iespiešanās. Uh, un es nedomāju, ka Krievija ir piemērs, bet Krievija ir suverēna valsts, kurai ir suverenitātes stratēģija. Un tā ir izdevies uh, paturēt uh, savās rokās savas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas uh, suverenitātes un sabiedrības organizēšanai, un mums nav šāda ambīcija, un man ir žēl, ka Eiropai nav tāda ambīcija. E a, quest, a proposito, vorrei comunicarvi. Un... Paldies, es jums gribēju pateikt, man ir labas ziņas.